President. Ach boah. <laughs> okay, David. So, liebe Kolleginnen und Darbie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Saskaņā ar darba kārtību mums ir jābalso pēc vienkāršotās procedūras par Figureido kundzes ziņojumu. Vārds referentai lūdzu, kolēģis kundze. Obrigada, senjor prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Apenas uma breve explicação.